kārtības jautājums ir mutiskais jautājums, uz ko ir jāatbild komisijai - cenu krīze Eiropas cūgaļas nozarē. Un lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā vēlētos dot vārdu pirmajam runātājam, un tas ir referentkungs Česlavs Adams Siekerskis. Tātad, lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Šajā pēcpusdienā mēs runāsim par svarīgu jautājumu, jo kā vispār šo problēmu atrisināt, es nezinu. Šobrīd ir skaidrs, ka cūgaļas nozare Eiropas Savienībā grimst zem pārbaudījuma sloga. Un četru gadu laikā pārtikas produktu cena ir kritusies, un līdz 15. gadam tā ir samazinājusies četru gadu laikā tātad par 15%. Bet eh, viena no kopējās lauksaimniecības politikas priekšrocībām ir tā, ka līdz zināmai robežai mēs e, varam amortizēt šo cenu kritumu, aizvietojot e, fermeru zudumus un, e, protams, arī stabilizējot pieprasījumu un piedāvājumu atšķirības. Un tas tiešām ir uzteicami, ka kopējā lauksaimniecības politikā šāds mehānisms ir paredzēts. Un īpaši šā mehānisma elastību novērtē zemnieki. Tomēr situācija kļūst ar vienu saspringtāka un, protams, kopējā lauksaimniecības politika lielā mērā ir atkarīga arī no situācijas pasaules tirgos. Īpaši pārtikas e, produktu cenu samazinājums. Bet tagad e, pāriešu pie paša jautājuma. Jūs jau visi ziniet, par ko mēs šo pēcpusdienu diskutējam. Uh, ilgušā Krievijas noteiktā ES izcelsmes pārtikas importa aizlieguma dēļ ES cūku audzētāji ir zaudējuši savu lielāko tirgu. Tā rezultātā cūgaļas nozara saskars ar lielām grūtībām un ievērojams spiedienu samazināt cenas, kas eh, pārsniedz parastās cūgaļas nozarē novērotās cikliskās svārstības. Šobrīd eh, šis cenu kritums ir vēl lielāks. Un eh, 15. gada decembrī vien vidējā E kategorijas cūkas liemeņa vērtība samazinājās par 9%, un tas bija tieši pirms Ziemassvētkiem, kad parasti cūgaļas eh, noiets pieaug. Un daudz lauksaimnieku ES bija spiest pārdot cūkas par cenu, kas ir grietni zem ražošanas izmaksām. Privātās uzglabāšanas atbalsta schēmas izmantojums bija daudz augstāks nekā iepriekš bet eh, periodā no 2016. gada janvāra vidus līdz janvāra beigām bija iesniegt pieteikumu par gandrīz 90 tūkstošu tonnām. Bet uh, satricinājumu var piemeklēt tirgu arī nākotnē, kad produkti tiks izņemti no glabāšanas. Un eh, šīs nozars lauksēmniekiem var neizdoties atgūties no iepirkuma cēnu tālāka krituma. Tas izraisīs problēmu sablīvēšanos, un jautājums ir sekojošs. Ņemot vērā iepriekš minēto, vai komisija ir paredzējusi veikt tālākas darbības saistībā ar po schēmu? Otrais, kādu po schēmas ietekmu uz tirgu un cenu stabilitāti tagad un nākotnē komisija sagaida? Kā jau iepriekš teicu, cūgaļa agrāk vai vēlāk no šiem uzkrājumiem tiks izdota, un vai komisija veids pasākums, lai nodrošinātu, ka finanšu resursi, kas pieejami no po schēmas, sasniedz galvenokārt tos lauksaimniekus, kas nonākuši grūtībās un kam vajadzīga steidzama palīdzība, nevis dos labumu citiem nozars operatoriem, starpniekiem un citiem pārtiks ķēdes, pārtiks ķēde, pārtiks ķēdes posmiem. Jo brīdī, kad eh, tā cena, par ko mēs maksājam par mūsu uzturu, ir tikai maz daļa no šīs naudas nonāk pie zemniekiem. Ko komisija dara saistībā ar Krievijas noteiktajiem importa aizliegumiem, sevišķi cūku, tauku, speķa un subproduktu importa aizliegumu? Protams, mēs zinām, ka šīm šīm sankcijām ir politisks eh, iekrāsojums, un eh, tas nav tiešā veidā saistīts ar pasaules pārtikas eh, izstrādājumu cenu, bet situācija zemniekiem ir ļoti smaga. Paldies, un tagad komisijas vārdā Hāna kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Eiropas sūgas nozara tik tiešām atrodas ļoti saspringtā situācijā. Galvenais iemesls ir uh, pārprodukcija pēdējos gados, uh, un tāpat arī Krievijas tirgus uh, um, aizliegums ir sāsinājis situāciju. Komisija ar atbalstu, piemēram, privātās uzglabāšanas atbalsta schēma ir centusies palīdzēt. Šī gada janvārī 90 tūkstoši tonu cūgaļas ar aptuveni 27,6 miljoniem eiro tika e, izņemts no tirgus. Īslaicīgi tika izlēmts izņemt šādu apjomu, kad krīze būs e, mazinājusies, e, tad atkal varētu atgriezt šo gaļu tirgu. Uh, pavasarī vēlāk. Un tāpēc eh, komisija šāds pasākums var īstenot tikai īslaicīgi. Tad, kad eh, uzlabājamais lielums, eh, šies apjoms ir pārāk liels, tad tas mazina arī kvalitāti iesaldētajiem produktiem. Sezonālais cenu kritums janvārī tika apturēts, un tas atstāja tieši ietekmi uz uh, lauksaimnieku ienākumiem. Drošības tīkls nostrādāja, tā teikt. Tas, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs. Kopējā tirgus organizācijas pasākumi, kā privātā uzglabāšana, um, var tikt izmantot, bet tā nevar aizstāt tirgus mehānismus. Tam jābūt kā papildinošam mehānismam. Šobrīd mēs redzam skaidrus signālus, ka tirgus jau reaģē. Papildus tiešajiem tirgus atbalsta pasākumiem Šī nozare gūst arī atbalstu no Solidaritātes pakta. 2015. gada septembrī tas tika pieņemts. Tur ir paredzēta e, iespēja izmantot mētiecīgus pasākumus 420 e, miljonu eiro apmērā, kas attiecas uz e, Krievijas embargo cūgaļai Tad e, komisija PTO jau iesniedza prasību pagājušā gadā, kaut arī nekāds lēmums nav pieņemts. No Ženēvas vēl e, neesam saņēmuši oficiālu nostāju, bet viss liecina, ka e, mums lēmums varētu būt pozitīvs. Komisijas nostāja šai situācijai būs visdrīzāk atbalstīta. Uh, Un e, vēlos apliecināt, ka komisija rūpīgi seko notikuma attīstībai un tāpat kā iepriekš e, arī saulēcīgi centīsies reaģēt ar attiecīgiem pasākumiem. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad es došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Un pirmais EPP grupas vārdā Daniels Buda, pusotra minūte, lūdzu. De, mulțumesc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 ir pilnīgi absurds. Un tāpat laikā ir jāsaprot, kā labā taču šie cūgaļas audzētāji strādā. Viņi taču strādā patērētāja labā. Un tāpēc šajā sektorā komisijai ir jāizdara korekcijas. Nekāda veida ārēji faktori nebūs pietiekami, lai stabilizētu pašreizējo situāciju. Dalībvalstīs piemērotie pasākumi līdz šim nav bijuši, nav vainagošies ar panākumiem ne Francijā, ne Rumānijā, piemēram, nekur. Uh, Un šī privātās eh, uzglabāšanas atbalsta schēma nav bijusi pietiekama. Mums ir jāpārliecinās, ka piedāvātās summas atbalstam patiešām arī nonāk līdz tiem, ka, līdz tiem gaļas audzētājiem, kam tas vajadzīgs. Jāceras, ka ka tradicionāli cūgaļas audzētāji ir cietuši jau pēdējos astoņos gados no dažām slimībām un tam līdzīgi. Rumānija izpild visas dzīvnieku veselības normas. Un skumji, ka līdz šim nav, nav šī situācija izskatīta komisijā. Uh, deputy... S&D grupas vārdā Eriks Andrio. Oui, merci, monsieur le président. Priekšādā tā pateicos, komisār kungs. Jūs sakāt, lūk, ieņēmumi lauksaimniekiem no cūgais audzēšanas ir stabilizējušies. Bet vai tad mēs tad nedzīvojam varbūt tā pašā Eiropā? Francijā tas ir pavisam citādi. Uh, Tā ir problēma joprojām, un nu jau vairākus eh, gadu desmitus. Šie cūgai saudzētāji piedzīvo ļoti būtisku krīzi, un tas nav konkrēti tikai vienīgi Francijā aktuāls jautājums. Tas ir arī daudz kur citur Eiropā. Vienalga, vai mēs runājam par lauksaimniekiem, kas audzē e, lopus vai, e, vai graudaugus, jo galā ar problēmām sastopas visi lauksaimnieki. Un es domāju, ka mums šīs debats vajadzētu tomēr noturēt lauksaimniecības komis, par lauksaimniecības atbildīgā komisāra klātbūtnē. Kāpēc Hogan kungs nav šeit? Viņš pilnībā ignorē lauksaimnieku ciešanas. 30% cūgais audzētāju ir e, krīzes rezultātā piedzīvojuši milzīgas grūtības, 10% ir bankrotējuši. Un jāsaka, šī krīze nav nekas jauns. Mēs sastopamies ar uh, tirgus krīze, bet Eiropas komisijai taču būtu kaut kāda veida pilnvars to visu regulēt un tam līdzīgi. Es vēlreiz gribu lūgt komisiju beidzot 14. mārtā arī padomē likt priekšā šīs e, idejas un lemt par kaut ko atbildīgu, tā lai varētu pieņemt ārkārtas pasākumus un samazināt, piemēram, ražošanas apjomus. Tāpat jālem arī par liemeņu cenu un pašreizējās cenas Eh, nav atbilstīgas, bet ja šī cena tiktu noteikta, tad eh, attiecīgi tas varētu regulēt pārējo apjomu. Tāpat arī jāspēj koriģēt saraksts ar uzglabājumiem produktiem. Īstenējiet marķēšanas sistēmu, pārveidotu marķēšanas sistēmu, kas radītu patērētājos uzticēšanos Un tādas, eh, nu, tāda ir akūta vajadzīga. Un visbeidzot, gribētu lūgt, lai komisija īstenot arī diplomāti, diplomātiju un politiku, kas būtu saskaņot un konsekventa arī ar Krieviju, lai nonāktu pie tā, ka šis embargo varētu tikt pārkļaut, pārtraukts. Mēs, jāsaka, nevaram rast risinājumus, meklējot cita veida tirgus citos kontinentos. Nē, drīzāk ir tiešām jāpārtrauc šis embargo no Krievijas puses. Uh, Uh, Liels paldies, gudāties deputāti, tālāk EKR grupas vārdā Vojčakovska kungs. Prašu, paņi pošļa. Činkuja, paņi. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Situācija cūgaļas nozarē un īpaši zemniekiem ir ļoti, ļoti smaga. Tā ir ļoti smaga it visur Eiropas Savienībā, bet īpaši manā valstī Polijā tā ir kritiska. Uh, cūkaudzētājus skar trīs problēmas galvenokārt. Āfrikas cūku mērķis, Krievijas sankcijas un Eiropas Savienības lauksaimniecības politika, kura par mazajiem zemniekiem nedomā vispār. Tās ir mazas, tie ir mazi ģimenes zemnieku uzņēmumi, par kuriem nedomā neviens. Eiropas kopējā lauksaimniecības politika atbalsta tikai lielos. Mums kaut kas ir jādara. Uh, Eiro, eh, Polijā pirms astoņiem gadiem mums bija 90 miljoni lopu, tagad mums pat nav palikusi puse. Mums ir jāsakārto atbalsts sistēma un mums ir jādara viss, lai Eiropas gaļai, Eiropa audzētāji gaļai būtu jauni noiet tirgi. Un šeit jau tas sasaucas ar eksporta subsīdijām. Esmu pārliecināts, ka visi mans pieminētie pasākumi dot savu labumu. Šobrīd cūkaudzētāji uz ceļiem lūdz mūsu palīdzību, bet vai mēs ko daram priekšsēdētājiem? priekšsēdētājs, paldies! Un tagad tāda grupas vārdā došu vārdu Janam Huitemā kungam. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātie kolēģi. Cūgaļas cenas burtiski nokritās līdz nulai brīdī, kad mēs vairs netikām iekšā Krievijas tilgū, tirgū, bet uh, situācija vēl vairāk eh, pasliktina cūku mērķ, mērķis. Piemēram, eh, galvenokārt mums, vajadzē, mums vajadzētu skatīties struktūrāli, jāskatās, kurš ir vājākais ķēdes posms, un komisijai noteikti vajadzētu atbalstīt zemniekus. Mums ir jāinvestē, lai lopu labturības eh, apstākļi uzlabotos. Protams, Eiropas Savienībā situācija ir stipri atšķirīga, piemēram, ir valstis, kuras var izmantot cūkbarību, kas nav certificēta un nekad netiks citās valstīs, bet, eh, kā jau teicu, ir dalība valsts, kuras neievēro Eiropas noteikumus. Un ir tādas valstis, kuras eh, vēlas eh, uzlabot situāciju, izmantojot eh, inovatīvas pasākums. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad GONGL grupas vārdā Viegaskungs lūdzu. Populāra uzāda in Portugal. Quem... Paldies. A, paldies. Tāds. As instituições europeias resol... Saskaņā ar minēto Eiropas institūcijas ir radījuši absolūti nekontrolējumu situāciju, sagraujot tirgu. Ir pierādījies, ka kopš 93. gada, kad tika atvērts eh, robežas, eh, mēs vairs neesam spējīgi apgādāt savu tirgu. Mēs eh, pirms tam to varējām, tagad 40% ir imports. Uh, Eh, šajā situācijā steidzam jārīkojas. Mums ir nepieciešami tūlītēji un skaidri pasākumi, kas radī, palīdzēs eh, ražotājiem gūt eh, taisnīgus ienākumus. Un katrai valstī ir jārada iespēja nodrošināt sev ar pārtiku. Tas, ko mēs nevēlamies, ir vēl kādu nozari, kas izzūd mūsu ekonomikā. Tik daudz jau ir pazuduši, kopš mēs pievienojamies Eiropas Savienībai. Paldies! Zaļo grupas vārdā Bronis Rope, lūdzu. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ponė komisarė. Paldies priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi. Nav nekāds noslēpums, ka cūgaļas e, nozars saskarās ar lielu krīzi. Šodien cūgaļas iepirkuma cenas ir zemākās pēdējos desmit gados. E, viena gada laikā vidējās cenas kritušās pa 13 e, gadiem, bet mazumtirdzniecībā uh, Pat 15% es atvainojos. Mazumtirdzniecībā šādu samazinājumu mēs gan neesam redzējuši. Daudz ražotāji ir daudz ieguldījuši naudas, lai uzlabotu, eh, modernizētu savus saimniecības. Bet tad rodas jautājums, eh, vai lauksaniecība vispār ir ilgspējīga Eiropā? Kāda ir iemesli? Es teiktu, ka divējādi. Mēs esam piegā, pie, palielinājuši piegādes apjomus globāli, bet tāpat laikā mājdzīvnieku labturības prasība ieviešana bijusi ļoti dārga. Āfrikas cūkumēra izcelšanās e, arī ir spēlējusi savu lomu. Ko mēs varam darīt šādā situācijā? Es domāju, ka mums jāsāk ar centieniem nodrošināt starptautiski vienot spēles noteikums. Kāpēc mūsu lauksaimniekiem ir jāpiemēro uh, Eh, labturības standarti, ka mēs vienlaicīgi pieļaujam importu no ASV un Brazīlijas, kur, kur ir par 40% zemāka cena, un šie standarti, kas mūsējiem ir jāievēro, tur nepastāv. Mēs zinām, ka eh, tur dzīvniekiem tiek eh, barot arī barība, ar, kas satur ģēmo. Un mēs zinām, ka mums grūti ir konkurēt ar tām valstīm, kas uh, zemākus standartus īsteno nekā Eiropā. Komisijai būtu jāierosina globālus augstus um, standartus PTO līmenī. Otrakārt, mums ir nepieciešami pasākumi, lai nodrošinātu pievienotās uh, vērtības taisnīgu sadali mazā, mazumtirdzniecības uh, tīklā un samazinātu iespēju manipulēt. Un ļaujiet man atgādināt, ka lauksaimniekiem ir nepieciešama eksporta atbalsta pasākuma. Un pirmkārt ar to es domāju eksporta garantijas schēmu. Un visbeidzot, vēl viens svarīgs jautājums ir Āfrikas cūku mēris. Šī slimība ir vairāk skārus dažas dalību valstē, skaitā manu valsti Lietuvu. Tādējādi ir arī mazinājusi mūsu eksports. Lietuvas iestādēm ir izdevies apturēt šīs slimības izplatību, bet lauksaimnieki cietuši liels zaudējums. Un viņi cieši arī no netaisnīgas komerciālas prakses, kad tiek piedāvāts ļoti zemas cenas par eh, cūgaļām, kas eh, nāk no cūgaļas audzēts eh, trešajā zonā, kas ir drošas. Robskungs, vai jūs pieņemat zilo kartīti? Jautājums no Štefana Eka kunga. Jā, lūdzu. Eka kungs, lūdzu. Danke, Herr Präsident. Äh, Herr Kollege. Paldies, godātais kolēģi. Jūs noteikti pats zinat, ka Eiropas Savienībai ir neiespējami ietekmēt vai pieprasīt äh, dzīvnieku aizsardzības standartu ievērošanas ārpus Eiropas Savienību. Vai jūs tiešām vēlaties to standartus dažus, kas äh, mums ar lielām grūtībām ir apstiprināti Eiropas Savienībā dzīt uz leju, lai tikai nonāktu pie taisnīgas eh, cenas, jūsuprāt. Nu, tā taču nevarētu būt. E, labai ačiū už klausimą, iš tikrųjų labai geras klausimas. Paldies par šo jautājumu, tas ir e, labs jautājums. Kā es sacīju savā runā, es saku, ka, e, sacīju, ka Eiropas standarti ir pietiekami augsti. Bet mēs nevaram piekrist, ka mēs importējam tādu cūgaļu, kas nāk no dzīvniekiem, kas audzēti ir pie zemākiem standartiem. Un nu, tā tas nevarētu būt. Un tad eh, nu, nonākam pie tā, ka cilvēki ēd eh, importēts produkts, kas neatbilst standartiem. Tālāk Devits Kobērns, e FDD grupa. Viņš eh, nav šeit zālē, labi. Tad nākamais. Dominika Bilde kundze. Merci, monsieur le président. Le secteur européen de la. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas cūgaļas tirgus sastopas ar ļoti lielu krīzi šobrīd, un tas nāk kā tiešas sekas tām, kā mēs organizējam ekonomiku šai jomā ar Eiropas politiku un vēl nesko. Pirmām kārtām šis Krievijas embargo Tas iz, ir licis e, bankrotēt ļoti daudziem cūgaļas audzētājiem, un tā rezultātā ir bijusi tieši ietekma arī uz cūgaļas cenu. Tā visa rezultātā ir pilnīgs līdzsvaru trūkums starp piedāvājumu un pieprasījumu. 3% pieaugum, pieaugums pie, piedāvājumā, tas nozīmē 3 miljonu vairāk cūku Eiropas cūgais tirgu. Francijā cūgais ražotāji ir krituši par tiešiem upuriem lētiec uguļie no Vācijas un Spānijas. Sociālais dempings norisināšai valstīs tur ir norīkoti darbinieki par ārkārtīgi zemām algām Vācijā un Spānijā tātad, un visi šie audzēšanas standarti arī ir krietni zemāki. Francijā savukārt eh, valdība ir noteikusi sliekšņa cenu 1,4 eiro apmērā uz kilogramu, un tas ir vispār izdzīvošanas cena. Uh, bet tāpat laikā šī cilgoja salīdzinot ar konkurenci no citām valstīm tomēr ir augsta. Ir jādomā arī par kvalitāti un dzīvnieku labturību un 2000 un, un attiecīgās direktīvas prasībām attiecībā uz uz cūkām. Tā visa rezultātā Francijas cūkais audzētāji ir nonākuši traģiskā situācijā. Turklāt vēl tiek importēta cūgaļa no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kur vispār nav nekādu ne vidas aizsardzības normu, ne labturības normu, nekā tam līdzīga. Tad kā tas ir iespējams? Ehm, ka tāda situācija tiek pieļauta. Ir taču kaut kas jādara. Tāpat laikā tiek runāts par transatlantisko tirzniecības nolīgumu, tā rezultātā mēs būsim pakļauti konkurencei arī vēl no ASV kur savukārt tiek izmantot ģēmo, nu tad tādā gadījumā, ehm, nu, mēs nonāksim tikai vēl pie lielākām problēmām un arī par maķēšanu sistēmu jāatceras. Uh, ein und, uh... E, Tālāk Līnca kungs. Nu, nu, Lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs, kolēģi. Liels paldies, ka ir organizēts šīs steidzamās debates. Manuprāt, lauksainiecībā ir Eiropas politikai jāieņem augstāku vietu Un mēs redzam, cik tas aktuāli ir šobrīd daudzas lauksaimniecības eh, iet cauri grūtiem laikiem, bet mēs redzam arī, ka ļoti neveiksmīgi ir izvēlēts debašu laiks cerudiem pēcpusdienā. Arī manā reģionā par ceturdaļu pēdējos gados ir samazinājis cūga eh, audzētāju skaits. Mēs redzam, ka krīze rada lauksainiekiem likviditātes problēmas Manā reģionā cena 1,3 eiro par eh, kilogramu ilgtermiņā neļauj izdzīvot eh, un savilkt gals kopā. Mums ir nepieciešama eh, jauna atbalsta pakete visām dalībvalstīm. No 25 tūkstošiem uzņēmumu Vācijā tikai ļoti neliels skaits varēja saņemt atbalstu iepriekšējās schēmas ietvaros. Un e, ir, arī mazumtirdzniecības tīkliem ir jāuzņem e, atbildību par e, situāciju ar cenām tirgos. Mēs ceram, ka tiks lemts samitā arī par saprātīgiem pasākumiem. Lielas paldies! Tālāk Tara Belas kungs lūdzu. divarpus minūtes. Priekšādātāji, paldies, godātie kolēģi! Nav pieņemama, ka šīs debatas norisinās bez atbildīga komisāra klātbūtnes. Tā ir kļūda. Galu galā lauksaimnieki ir izmisumā, tas vārds attiec arī uz, ne tikai uz gaisa sektoru, bet arī piensaimniecību, un lauksaimniecība vispār ir sarežģīta situācija. Manā valstī, Beļģijā, situācija ir īpaši sarežģīta. Pien, piensai, piensaimniecība ir aktuāls nodarbinātības avots visā valstī. Tālāk turpināšu izteikties flāmu valodā. Situācija cūgai audzēšanas nozarē ir visai sarežģīta. Katra cūka, kas tiek aizvest uz kautuvi, ienes mazāk par tās pašizmaksu, respektīvi līdzakļiem, ko audzētājs ir iztērējis to audzējot nu, vismaz eiro 50 par kilogramu būtu bijis vajadzīgs, lai šie lauksamnieki varētu izdzīvot. Tāpēc summa, ko viņi šobrīd saņem, faktiski pat nenosedz ar vien pieaugušās ražošanas izmaksas. Ir īpaši ņemot vērā, ka pieauga barības, cenas un tā tālāk un tā joprojām cūku audzētājiem nākas pārdot savus, savus ražojumus zem pašizmaksas. Tas nav pieļaujami lauksaimniecības sektorā. Un šobrīd komisija ar saviem pasākumiem tikai faktiski mazliet attālina katastrofu. Komisārkungs, un to esmu jau teicis atkārtoti šai parlamentā, cena ir jābūt noteiktai saskaņoti ar ražošanas izmaksām, un tā nedrīkst būt zemāka par ražošanas izmaksām un pašizmaksu respektīvi. Ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai tad tādā gadījumā ierobežotu piedāvājumu un jāizveido kaut kāda veida cēnu observatorija attiecībā uz cūgaļu, kur tiktu savākti dati par to, cik daudz cūku tiek nokauts, cik ir pieprasījums, cik piedāvājums, un tad pavisam strauji būtu attiecīgi arī jārīkojas, lai notiktu nu, vaļā no Krievijas embargo. Tas, komisārkungs, ir ārkārtīgi svarīgi. Pietiek te nodarboties ar pārdomām, jāķers pie darbiem. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Bas Belders no EKR grupas. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Lielas paldies, ka man uzrunājāt jau nīderlandiešu valodā. Krīze cūgaļas sektorā ir pārāk ieilgusi šīs, šīs nozars organizācijas vārdā Nīderlandē esmu gatavs uzdot jautājumu komisijai, vai komisija ir gatava meklēt alternatīvas mērus un pasākumus e, pašais pastāvošajai privātās uzglabāšanas schēmai. Šī ir īpaša krīzes situācija. Un, un piemēram, pagaidu e, pātrināta kaušana attiecībā uz lopiem varētu būt pareizāka, pareizāks risinājums. Tas ļautu pretoties šiem izkropļojumiem tirgo. Nu, un, protams, ka arī Krievijas tirgus atvēršana ir ārkārtīgi būtiska. Ja PTO nāks klajā ar negatīvu vērtējumu attiecībā uz situāciju, tad tādā gadījumā ir jābūt pavisam straujai rīcībai. Tāpat kā kolēģi grib uzsvērt arī to, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir nodrošināt vienādu spēles noteikumus arī cūkais ražotājiem valstīm no ārpus Eiropas. Liels paldies, saka priekšādātājs. Tālāk eh, Jasenko Selīmovičs no Alde grupas. I diskusūnena om... Diskusijās par Eiropas Savienības cūkaudzētājiem bieži parādās sekojoša tēma. Krievija vainīga pie visa. Tā nav taisnība. Liela daļa no valstīm vispār neizveda cūgaļu uz Krieviju, bet tās, kuras izveda, tām tiešām problēmas ir. Lielākā problēma ir tāda, ka Eiropas komisija un Eiropas politiķi vienmēr ir piemērojuši īslaicīgus risinājumus, piemēram, atbalsts privātajiem audzētājiem, kamēr struktūrālas izmaiņas ir izpatiku, izpalikušas. Un patiesībā šie īslaicīgie risinājumi ilglaicīgi izrādās pat kaitīgāki nekā ilglaicīgi. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāmaina politika. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības iekšienē lauksaimniecībai ir jābūt konkurētspējīgai kontinentu iekšienē iekšienē. Un to mēs varam panākt tikai tad, ja mēs iestāsimies par dzīvnieku labturību. Tikai struktūrāli risinot šo problēmu, mēs varam palīdzēt cūkopībai kopumā, zemniekiem un Eiropas Savienībai. Paldies! Tak, hvala. Paldies! Uh, uh, now, uh... Un tagad došu vārdu Anjai Hazenkampai. Vienu minūtu lūdzu, kundze vārds jums. Yes, sorry, thank you. Uh, Jā, paldies, prieksēdētāja kungs sūkopības nozare jau gadiem ir uh, tā kā lekus no vienas krīzes uz otru. Sākumā bija cūku mērķis, tad Āfrikas cūku mēr, mērs, tad uh, cenas tagad ir sabrukušas un tikai tāpēc, ka Eiropas Savienība eksportē uz tādām konkrētām valstīm, mēs šobrīd piedzīvojam šo situāciju. Es domāju, ka ir jāsakārto tirgus. Piemēram, jaun, ja, jaunlopu kastrēšana. Pirms 20 gadiem mēs jau teicām, ka pēc septiņu dienu sasniegšanas mazo sivēnu kastrēt vairs nedrīkst, bet tas joprojām notiek. Uh, un eh, domāju, ka nav salīdzvarots arī pieprasījums ar piedāvājumu. Mēs eh, nevaram visu pakļaut tikai liberāla tirgus likumiem. Es domāju, ka mums ir strikti jāiestājas par eh, dzīvnieku labturību. Cūkopība ir sektors, kurš samazinās. Tīri fiziski tas samazinās, jo pieprasījums samazinās, un zemniekiem pie tā ir jāpierod. Protams, mums ir jāpalīdz zemniekiem, bet es personīgi uzskatu, ka e, mūsu dažādajām subvencijām lauksaimniecībai ir pilnībā, e, tās ir pilnībā jāpārtrauc. Prieksēdētājs. Un tagad dodu vārdu Šrejers Piriks kundzei. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es arī turpināšu runāt nīderlandiešu valodā. Komisāra kungs, kā jau vienmēr, mēs par ļoti svarīgiem jautājumiem runājām kā par pēdējiem sesijas laikā. Nīderlandē ļoti daudz zemnieki ir cietuši, jo šobrīd pat pašizmaksas cena vairs netiek nosakta ar dažādām subsīdijām. Tagad eh, mēs visu noveļam uz Krievijas tirgu, kurš mums ir slēgts, bet eh, varbūt jautājumu vajadzētu uzdot no cita rakursa. Mums tagad ir iespēja kaut ko pamainīt. Mums ir iespēja eh, cenu pieregulēt. Mēs zinām, ka arī cūkaudzētājiem katra atsevišķā lopa audzēšanas cena ir būtiski pieaugusi. Runa iet par 20% audzēšanas cenas pieaugumu. Un e, šobrīd e, mēs runājam, ka ir jābūt Eiropā vienlīdzībai, bet 500 e, miljoni tā ir tā pakotne, kas šobrīd tiek novirzīta cūkaudzētājiem, bet ar to nepietiek. Uh, ar to nepietiks visiem. Es domāju, ka mums patiesībā vajadzētu uzmanīgāk paskatīties, ko tirgus var darīt, kā mēs varam tiešā veidā atbalstīt cūkopjus un šī krīzes rezerve. Komisāra kungs, kāpēc jūs par to vispār nerunājat? Jo krīze var skart visus sektors, ne tikai lauksaimniecībā, bet nu labi, tagad runāsim par um, lauksaimniecību. Uh, arī tirniecības risinājumi. Pagājušajā gadā mēs runājām par lauksaimniecības universitātes pārstāvi Briselē, un arī mazumtirzniecībā cenām ir jābūt godīgām, tātad sava daļa atbildības ir jāuzņems arī patērētājiem. Priekšsēdētājs Karskīkungs lūdzu. E, z powodu trwającego już od dłuższego czasu ogromnego kryzysu na rynkach rolnych rolnicy w całej. Ņemot vērā, ka krīze ir ielgusi Lauksainieki visā Eiropā atrodas dramatiskā situācijā zemo cenu dēļ. Daudzi no viņiem ir saskārušies ar nopietnām finanšu problēmām. Un tas notiek eh, pēc eh, mūsu grupas iniciatīvas, eh, kuru prasīja komisijai sniegt atbalstu lauksainiekiem, kas smagi cieši no uh, Krievijas embargo. Polijā šai nozarei ir īpaši smaga situācija. Mēs ciešam zaudējumus arī Āfrikas cūkmēra dēļ. Šo slimību mēs eh, savā teritorijā kontrolējam, bet ir problēma ar eksportu. Eksportētājiem, kuri ražo cūgaļu, viņiem ir vēl smagākā situācijā. Tāpat arī pagājušā gada sausums radīja daudz zaudējums, radot nopietnas problēmas audzētājiem. Barības bija mazāk un tās cenas pieauga. Es eh, aicinu komisiju nekavēties rīkoties, lai atrisinātu šo problēmu tirgu. Paldies, Kārska kungs, tālāk Jakovčič kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, tas, kas mums ir nepieciešams, ir gan īstermiņa risinājums, gan ilgtermiņa risinājums. Īstermiņā mums jācenšas dažādot eh, mūsu produktus tādā veidā, lai mēs varētu iekarot jaunus tirgus, piemēram, Ķīnu. Mēs varam iekarot Ķīnas tirgu. Es ierosinu piedāvāt vienreizējas subsīdijas lielajiem uh, lopkopī, lopkopiem, un Hogan kungam vajadzētu uh, aplidot visu planētu, cenšoties noregulēt šo situāciju. Vienlaicīgi ir nepieciešama ilgtermiņa risinājuma atrašana. Agrāk vai vēlāk mēs nonāksim atpakaļ pie Krievijas tirgus. Tāpat es vēlos aicināt uh, veikt pārbaudi Horvātijā, lai pārliecinātos, ka tur nav vairāk cūku mēra, un Horvātija ir liels eksporta iespējas. Komisija ir jādara vairāk. Eka kungs tālāk, viena minūte. Paldies, priekšsarētāji. Šeit ir pamatot uzdots jautājums. Mēs saskaramies ar problēmām pirmkārt embargo dēļ, uh, Un arī otrkārt, kad cilvēki vēlas atteikties no lētās eh, slimībā, slimības kartās eh, cūgaļas. Un tagad izskatās, ka nevienam netraucē tas, ka mēs importētāju valstīs eh, bankrotējam piespiedu kārtā šos uzņēmumus. Es cerēju, ka mēs no piensaimniecības krīzes būsim mācījušies, bet mēs šeit redzam, ka tā ir rezultāti lauksaimniecības politikai, kas ir izgāzusies, jo uh, lielajiem ražotājiem tirgu ir tik daudz uh, varas, ka viņi spēj diktēt noteikumus. Cūgaļas ražotājiem vajadzētu beidzot saprast, ka uh, cūgaļas uh, uh lietotāju skaits nākotnē samazināsies. Paldies! Tālāk deputāta Sander, Sanders Kundz, lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Godātais komisāri, situācija ir ļoti nopietna. Nu jau mēnešiem ilgi lauksemnieki strādā ar zaudējumiem. Francijā vien 15 līdz 20 procenti no cūgaļa saražojuma tiek pārdot zem pašizmaksas. Un pirmais šīs krīzes iemesls ir, protams, uh, Krievijas embargo. Ko dara komisija, lai palīdzētu lauksaimniekiem izturēt diplomatiskās izvēles sekas? Un otrs e, iemesls ir struktūrāls pēc sava rakstura, respektīvi e, nav līdzsvar šai vērtību ķēdē. Mums ir jāpiemēro arī konkurēt, konkurences noteikumi attiecīgām grupām un jādomā par to, cik lielā mērā visa veida normas ietekmē tālāk cenu. Un, ja runājam par cūgaļu, tad eh, ne tikai šī nozara, bet arī visa lauksaimniecības nozara ir piedzīvo krīzi. Mēs taču vēlamies, lai šī nozara būtu ilglaicīga un ilgtspējīga, un tāpēc ir pēdējais pienācais laik, pēdējais laiks rīkoties. Paldies, gotādā deputāte. Tālāk pienācis laiks brīvā mikrofona procedūrai. Un pirmais pieteicies Šauns Kelijs, lūdzu. Priekšādā tā paldies. Es apmeklēju sanāksmi lauksamniecības komitejā pirmdien vakarā ar Kogan kungu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka ar vien lielāka ir informētība par krīzi, bet jāsaka, līdz šim nav rast risinājumi. Man tāpēc ir trīs jautājumi, ko vēlos uzdot eh, komisāram un Hānkungs. Es ceru, ka jūs nodosiet šos jautājumus tālāk kolēģijai. Un ja mēs runājam par lauksaimniecības jomu kopumā, tad visas šis sektors cieš no Krievijas embargo un aizliegumiem. Ko darīt lietas labā otrām kārtām? Kādi ir plāni vidējā termiņā, īstermiņā, ilgtermiņā attiecībā uz tirgiem ārpus Eiropas Savienību un trešām kārtām? Kāda veida centieni tiek īstenoti, lai palielinātu pārdošanas apjomus Eiropā un ārzemēs? It īpaši tāpēc, ka, kā jau piepriekšējais runātājs teica, nereti iedzīvotāji tiek demotivēti, nu, nu naturināti no gaisēšanas dažādu dīvainu apsvērumu dēļ. Paldies! Lielas paldies! Nākamais mamīkin kungs. Paldies priekšsādātāji. Kungs, eh, eh, cugaļas cenu krituma celoņi ir skaidri, vairāk nekā. Tas ir sankciju karš ar Krieviju, par ko jau tur šeit teica vairāki mani eh, kolēģi. Uh, bet eh, pirms kā mēs zinām sankciju kara uzsākšanās tirdzniecība starp eiropas savienību un krieviju sastādīja vairāk nekā viens miljards eiro diennaktī. dotajā brīdī latvijas lauksaimnieki cieš ļoti lielus zaudējumus un faktiski sanāk tā ka lauksaimniecības nozare visregulējamākā eiropas savienībā bet ko mēs varam izdarīt ar, sava, ar mūsu pašu regulācijām tās ir bezspēcīgas tātad mums obligāti jāatver krievijas tirgus atpakaļ austrumeiropai manai valstij latvijai jo krievijai ir tradicionāls tirgus eiropas savienībai. ir apsveicams ka faktiski noņemtas sankcijas no baltkrievijas un iespējams eiropas e, cukura audzētāji varētu ienākt arī baltkrievijas tirgu bet jāapzinās ka tas nenotiek e, rīt vai parīt ir e, vajadzīgs laiks. un nobeigumā gribu pateikt ka kādreiz latvijas cūgaļa bija ļoti slavena visā eiropā. drīzumā ja mēs nepieņemsim steidzamus mērus mums paliks tikai par latvijas cūgaļu vien atmiņas. paldies! Paldies. Pani poseł Bata Gosiewska, bardzo proszę. Paldies, un tagad Gošas kundze, lūdzu. Paldies! Polijas eh, cūkaudzētāju vārdā es eh, vēlētos izteikt viņu bāžas par to, ka cūkopības nozara Polijā tiek eh, pamatīgi sagrauta, un komisija neko nedara. Mana valsts šobrīd piedzīvo vissmagāko cenu kritumu pēdējā laikā, un, protams, komisijas īstenotie pasākumi Āfrikas cūku mēra apkarošanā Polijas e, cūkops ir skārus īpaši smagi. Ko komisija dara, lai palīdzētu cūkopiem? Jūsu veikums nav bijis efektīvs. E, cūkopi un cūkaudzētāji zaudē, cūkaudzētāji zaudē katru dienu, un e, manā valstī sakārtot cūku lopkopības sektoru ir ļoti svarīga, un es domāju, ka, ja tas tiks darīts, tad visā Eiropā situācija varētu nostabilizēties. Šobrīd Polija ir sava veida buferzona, bet es nedomāju, ka Poliju vajadzētu atstāt likteņa varā. Mans jautājums komisāram, vai jūs beidzot kaut ko darīsiet, lai sakārtotu cūkopības nozari Pola, Polijā. Nākamais Radoša kungs lūdzu. Hvala, gospodine predsjedniče. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, pilnībā atbalstu Agri komitejas eh, uzdoto jautājumu komisijai, jo visur Eiropas Savienībā zemnieki cieš un cūkopības sektors tiešām ir nonācis vissmagākajā krīzē vispār. Tie tām eh, šķiet, ka mēs vēl neesam sasnieguši pašu dibenu, ka eh, cūkopības sektors vēl joprojām turpinās sabrukt. Redzēsim, kas notiks eh, vasarā. Tomēr vēlētos uzsvērt citu aspektu vai finansējums, kas ir paredzēts zemniekiem, tiešām nonāks cūkopju kabatās, un varbūt kā komisijai vajadzētu stiprināt šo programmu privātās uzglabāšanas atbalsta schēmai, jo šobrīd zemnieki smagi cieši no starpnieku īstenotajām spekulācijām un dažādiem schēmējumiem. Uh, Katrā ziņā tieši pārtikas ražotāji, tieši pārtikas, nevis pārtikas pārstrādātāji visvairāk cieš šajā neskaidrajā situācijā. Un valsts, kuras importē gaļu, šobrīd smagi cieši. Prieksēdētais paldies! Nākamā grapīnī kundze. Vienu minūti lūdzu domnule comisar criza prețurilor în sectorul european al cărnii de porc sunt convinsă. Paldies! Cenas cūgaļas sektorā ir strauji samazinājušās. Mēs visi zinām par to, bet komisija tāpat laikā nerīkojas. Ir ārkārtīgi daudz e, cūgaļas audzētāju ražotāju, un es domāju, ka šobrīd piekoptā lauksaimniecības politika nenodrošina vajadzīgo piemēram, lai eh, izolētu dažādus ārējus faktors un uzlabot lauksemnieku situāciju šai ziņā. Kas tad tiek darīts kopējās lauksemniecības politikas ietvaros, lai nodrošinātu godīgi konkurence no trešās eh, pasaules valstīm? Komisāra kungs. Jūs zināt, kā, eh, mēs zinām, kāds ir jūsu atbildības port portfels. Varbūt jūs esat tas, kas varētu kaut ko darīt attiecībās ar Krieviju. Jo, protams, pie vainas nav tikai un vienīgi lauksaimniecības eh, jomas komisārs. Mums nepieciešams domāt arī par ilgtermiņa sakām, kas norisināsies šīs krīzes rezultātā. Darba vietas zūd ļoti strauji, un eh, beigu beigās šis sektors izzudīs pavisam. Ko jūs dariet, darīsiet, lai pieliktu punktu šai krīzei? Kripek, eh, prosim, jedna minūte. Vážený pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētājs Skripekungs. Eiropas Savienība vienmēr ir lepojusies ar lauksaimnieku darba kvalitāti dalību valstīs. Pašreizējā krīze uzdod jautājumi, kā mēs varam atrast risinājumu šai krīzes situācijai zaudējumi tos ir radījušiem Krievijas embargo, un mums ir pienākums palīdzēt mūsu lauksaimniekiem. Mums ir nepieciešams sekt zaudējumus lauksaimniekiem. Tāpat ir nepieciešams atbalstīt privāto uzkrājumus, lai eh, mēs varētu pārdot arī mūsu produktus trešajās valstīs. Kaut arī mums ir atbalsts, kas tiek sniegts lauksaimniekiem Slovākijā, lauksaimnieki nonākuši ļoti smagā situācijā. Slovākijas lauksaimnieki nespēja konkurēt ar citu Eiropas Savienības dalību valstu lauksaimniekiem. Mums ir vienkārši jāatrod labs risinājums visai nozarei, jo krīze ir ļoti smaga. Paldies! Pan poseł Czesław Sikierski, bardzo krótko proszę. Paldies, Sikērska kungs tālāk. Jā, es vēlējos izteikt eh, dažus īs eh, komentārus. Komisārs Haugans ieradies eh, Polijā pēc mūsu valsts zemkopības ministra aicinājuma organizēt diskusiju šodien e, bija parlamenta vadības lēmums. Žēl, ka tas nenotiek tādā laikā, kad e, Hogan kungs ir šeit, kā tas bija nedēļas sākumā. Bet tas, ka komisārs Hāns ir klāt, ir ļoti noderīgi, jo ir daudz svarīgi jautājumi saistībā ar Krievijas embargo. Tāms un kungi, mums ir jāņem vērā tas, ka Eiropas tirgū patēriņš mazinās plašsaziņas līdzekļos mēs lasām, ka sarkanā gaļa ir kaitīga veselībai, un tas, protams, arī atstāja ietekmi uz patēriņa apjomu. Tāpat laikā mums pieaug konkurence globālajā tirgu, un ja mēs vēlamies uzvarēt e, šajā konkurences cīņā, tādā gadījumā mums ir nepieciešams industrializēties Un tas nozīmē, ka būs ļoti grūti panākt, lai mazie ražotāji paliktu biznesā. Bet tas ir nepieciešams mūsu tirgus struktūrai. Un tagad vārds komisāram Hānam. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, liels paldies! Paldies arī par norādi, eh, kāpēc eh, mans kolēģis Fils Hogans nevar būt klāt šodien. Bet es varu jums apliecināt visas komisijas vārdā, ka mēs lauksainiecības jomā ļoti nopietni uztveram tirgus situāciju Un nākamajā pirmdienā lauksainicības ministra padomē šīs tirgus situācija tiks īpaši izskatīta, un eh, komisārs Hogans eh, izteiks eh, īpašu uzrunu. Ar kopējo tirgus organizācijas regulējumu mēs esam radījuši skaidru ietvaru, kā šī nozara strādā, un komisija arī izmanto šo regulējumu Ekonomiski stabili lauksaimniecības uzņēmumi ir ļoti svarīgi Eiropai. Mums jādara visu, lai tos atbalstītu, bet mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka kopējo lauksaimniecības politiku mēs apstiprinājām kopīgi. Un to veidojam uz tirgu orientētu. Eiropas parlaments vienmēr šādu virzību ir atbalstījis Tad lauku saimniecība, kas ražo tirgumu, jo savādāk eh, tirgus, eh, savādāk ražotāji nevarēs izdzīvot. Bet tas nozīmē, ka tirgam būs, tirgum būs arī ietekme uz ražotājiem. Un krīzes laikos eh, mēs redzam to, ka ir sarežģīts situācija tomēr novelt eh, visu uz tirgu mēs arī nevaram. Mēs vēlamies taisnīgu lauksaimniecības politiku. Eh, vienalga, vai mēs runājam par cūgaļu, pienu vai citu eh, lauksaimniecības tirgu produktu, komisija izmantos pieejamos manevrēšanas iespējas, lai mazinātu triecienu smagumu lauksaimniekiem un saglabātu kopējo lauksniecības politiku. Un varu jums arī minēt, tieši jūs, kas runājāt šodien eh, par tādiem aktuāliem jautājumiem kā Austrum Ukrainas situācija un robežu kontrols situācija, ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams eh, rast risinājums šīm situācijām. Tas, protams, ir optimistiski. Un uh, rodas, protams, arī jaunas situācijas, kas eh, lauksainiecībā eh, nesīs cerams pozitīvu attīstību. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, saka, eh, ar to arī noslēdzam debates. Šodienas sanāksmes protokols